Godājumie kolēģi, man ir milzīgs prieks un liels gods jums paziņot, ka priekšsādātāja konference tik tikko vienbalsīgi, balstoties uz uh, šī parlamenta attiecīgajām uh, iestādēm, apbalvot ar Sakaro balvu. Malālu. Meine Damen un Herren, Malala! Dāmas un kungi, Malāla ir jauna meitene, jūs visi zināt viņas likteni. Viņa ir jauna pusaudze, kura ir uzaugusi vārdarbības postītajā Pakistānā. Viņa uzaugusi naidīgā ap vidē, kur kurā dominējuši vīrieši, un viņai ir bijusi drosme pateikt, es iešu skolā, es gribu izmantot uh, savas tiesības uz izglītību, es kā meitene esmu līdzvērtīga šīs sabiedrības locekle. Un viņas piemērs iedrošina arī citas meitenes. Tas ir iedrošinājis veselu jaunu sieviešu grupu aizstāt, aizstāvēt savas tiesības, neļaut sevi iebiedēt. Un šī drosme ir novedusi pie briesmīga nozieguma. Cilvēki, kuri nicināmi šāva uz šo meiteni, lai viņu nogalinātu. Bet viņi jau vēlējās nogalināt ne tikai pašu malālu, bet arī uh, vi, to, tās vērtības, eh, ko viņa pārstāvēja, viņas garu. Un par laimi šī meitene slepkavības mēģinājumu izdzīvoja, un katrs, kurš ir sakojis līdz viņas liktenim, kurš ir sakojis tam, kā šī meitene pēc savas atveseļošanās turpina savu cīņu, neļaujot sevi iebiedēt un pilnīgi pretēji gūstot iedarošinājumu no pasaules izrādītā atbalsta un mēģinot iet šo ceļu tālāk, tad visi mēs pret viņu varam izjūt, izjust tikai apbrīnu. Atbildīgo komiteju kolēģiem, visiem deputātiem un priekšsādātāju konferencē es esmu pateicīgs par šo lēmumu piešķirt balvu Malālai. Tā ir balva šai meitenei, bet tas ir arī lēmums atbalstīt uh, Eiropas parlamenta nostāju, proti to, ka visur pasaulē vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgi un ka visas meitenes pasaulē, kas iestājas par savām tiesībām, var rēķināties ar sabiedroto atbalstu no Eiropas parlamenta puses. Es esmu par to lepns. Ich bin stolz darauf. Es ar to lepojos, ka ir pieņemts šāds lēmums, un es esmu ārkārtīgi iepriecināts. Es domāju, ka tāpat kā visi jūs, es ar lielu nepacietību gaidu, kad šī jaunā sieviete novembrī ieradīsies pie mums Strasbūrā, un kad mēs viņai varēsim nodot šo balvu. Es domāju, ka tā būs viena no zvaigžņu stundām šī parlamenta vēsturē Un es gribēju piebilst, ka šīs meitenes cīņa nav cīņa, kas ir salīdzināma ar to, ko mēs šeit darām. Tā ir jauna pusaugu meitene, kurai draudēja slepkavība. 11-gadīga meitene, kurai tika pateikts, mēs tevi nogalināsim, jo tu izmanto savas tiesības iet skolā cik milzīgai gan drosmei ir jābūt, lai stātos šiem cilvēkiem ceļā. Dāmas un kungi, man jau tagad ir skaidrs, ka Malāla ir viena no 21. gadsimta lielākajām personībām. Dāmas un kungi, šodien jau 11. reizi notiek 11. Eh, eh, diena pret nāves sodu, un Eiropas parlaments uh, pastāvīgi iestājas pret nāves soda atcelšanu. Eiropieši ir vienoti ciešā pārliecībā, ka, lai cik pretīgs arī nebūtu kāds noziegums, to nedrīkst sodīt ar vēl vienu.